Bene, buongiorno a tutti. Labrīt visiem! Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas un sāksim strādāt pie šodienas darba kārtības. Mums ir ārkārtīgi daudz balsojumu materiālu un mēģināsim iziet cauri visiem balsojumu sarakstiem lēni un mierīgi. Kā jau teicu, balsojumu ir ārkārtīgi daudz, tāpēc ir svarīgi zālē ieturēt krus, eh, klusumu. Obdīkungs pirmais vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, tā kā mums ir ārkārtīgi svarīgi balsojumi, godātā priekšsēdētājas kundze. Es vēlētos pajaut, pajautāt, vai šeit ir piemērots viss valodu režīms, jo parlaments vienmēr ir iestājies par daudzvalodību. daļēji. Daļēji mums ir pieejams tulkojums pilnīgi visās valodās, izņemot eh, igauņu un maltiešu valodu. Jā, lūdzu, vēlreiz. Tad es vēlētos protestēt, ka daudzvalodība nav ievērota, īpaši, ja mēs balsojam par tik ārkārtīgi svarīgiem tekstiem. Ir ļoti svarīgi, lai mēs mūsu politisko pienākumu un e, pienākumu pret vēlētājiem izpildītu pilnvērtīgi. Prieksēdētāji, jā. Bet e, tad es lūkšu sekretariātu to atzīmēt, un tas tiks ierakstīts protokolā. Jūs esat saņēmuši mūsu šās dienas sēdes darba kārtību. Un eh, mēs balstamies uz 70. reglamenta punktu. Un eh, kā jau parasti, ja neviens neiebilst pret patreizējās darba kārtības teksta redakciju, tad mēs to uzskatām par pieņemtu. Uh, Kā jau es teicu, mums ir pilns tūkošanas režīms izņemot igauņu un maltiešu valodu. Strādāsim efektīvi, esmu pārliecināta, ka pārmērīgi sarežģīti tas nebūs, un doma ir tāda, ka mēs pēc kāda brīža, teiksim, varbūt mēs būsim pabeiguši balsot par apvārsni, tad mēs varam ievērot nelielu pauzīti 5 minūtes. Tātad Sāksim darbu. Vispirms pārbaudīsim balsošanas sistēmas. Es vēlētos visiem lūgt vienkārši nobalsot vienalga, ko lai pārbaudītu balsošanas mašīnas. Lūdzu, un tad arī jūs zināsiet, vai jums ir līdz balsošanas kartiņas vai nē. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Aha, viens ECD par daudz. Aha, tagad vairāk nav. Beidzam balsot. Un tagad uh, viss ir gatavi, un mēs varam pāriet pie Madurelas teksta un sākam balsot. Pirmais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts.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 459 par pret atturs pieņēmts. 48 par pret atturs pieņēmts. O, nē, saka prieksēdētāji. Nē. 48. 7. kompromis par pret atturs pieņēmts. 472 par pret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 atturas noraidīts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 508. par pret atturas noraidīts. 11. par pret atturas pieņemts. 500. Uh, 26. pirmā daļa par pret atturas. Nē, pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot par otro daļu. Lūdzu, beidzam balsot. Respīto. Noraidīts.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 574. un afet 15. pār pret. Neko tur neredzu. Sākam balsot elektroniski par 574 un 15. afet. Lūdzu, visi balsojam, beidzam balsot. Noraidīts, jo vienāds balsojums 27, 27. Jā, 548. par pret atturas noraidīts. 16 par 16. Aha, Tojas kundze vēlas izteikties. Ah, nē, afet 16. Tojas kundze lūdzu 16. grozījums par assegnato 15, scusami, si è fatto 15, sbagliato il mio Scusate, ma aveva... Atvainojos, saka prieksēdētāji. Afet 16 par, pret, atturs, noraidīts. Kompromiss 16. Pa, aha. Par afet 16, as afet 16, be, sākam balsot par afet 16 elektroniski. Beidzam balsot. Kompromisu. 16 kompromiss. To ja vēlas izteikties par 16. kompromisu. Es vēlētos atsaukt savu grozījumu 581. Es atsaucu šo grozījumu un uh, uz to neatiecas kompromiss. 16. kompromiss pār. Pre, aha, brīvais balsojums pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 565 par pret Dekastījo kundze, lūdzu. Bez mikrofona runā. Mikro. Mikro. More facility to follow media. Pēc mums ir grūti, mums ir jāta, jā, jūs varat lēnāk balsot, mums ir jāgaida arī tulkojums. Pasakot grozējums un par kompromisiem, dodiet mums laiku priekšsēdētais kundze. Perfektu. Lieliski, tā arī darīsim. Tā arī ir. 565 par pret atturas noraidīts. 566 un 43 par pret atturas noraidīts. 570 un 44 par pret atturas noraidīts atturas noraidīts. 572 par pret atturas noraidīts. 573 par pret atturas noraidīts. 575 par pret pret atturas Pārbaudīsim 5, 7, 5 balsojumu elektronisku lūdzu. Jūza. Beidzam balsot. Noraidīts 575. 586 par pret atturas noraidīts. 587 par pret atturas noraidīts. 588 par pret atturas noraidīts. 14, 17. kompromiss par pret atturas noraidīts norai, pieņemts. 18. par pret atturs pieņemts. 597 un 10 par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Čūza. Beidzam balsot. EPP ir viens par daudz. EPP viens par daudz. Bīni. Tagad labi. Aha. 26, 26 noraidīts. 450. Nē, nē, nē, kaut kas tur nav.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 21. kompromiss par pret atturs pieņemts. 636 ar mutisko grozījumu par pret atturs pieņemts. 22 kom 636 sākam balsot. 636 sākam balsot ar mutisko grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. kompromiss par pret apturas pieņemts. Divdesmit trešais par pret apturas pieņemts. 60 un 14 par pret atturas pieņemts. 685 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 24. Labi, pārbaudīsim. 6, 8, 5, sākam balsot. Votazione. Beidzam. Akka, LPP e viens pa daudz. Fatto, fatto jau. Ā, labi, viss kārtībā. Beidzam, beidzam balsot. 26, 26 noraidīts. Kompromiss 24 par pret atturas pieņemts. 687 par pret atturas pieņemts Izskatās, ka ir pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Tātad lūdzu balsojumu. Balsojums ir samērā sarežģīts. Beidzam balsot. Pieņemts, jā. 62, 692 un 4 kopā par per pret atturas pieņemts atkal kopā 688, 689, 690, 1654 un 691 divās daļās. Pirmā daļa par, otrā daļa par, a, otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 603, 63 par,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 pret apturas pieņemts. 63 par pret apturas pieņemts. 693 un 695 par per pret apturas pārbaudīsim. Elektroniski lūdzu. Votazione Q. Beidzam balsot. Pieņemts. 694 par pret. Scusate un attimo. Atvainojos, mums te dokumenti ir zināmā neskaidrība. Bene, portiamo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 6, 9, 8, 9, 9 par pret atturas noraidīts, 700 par pret atturas pieņemts, 702 par pret atturas pieņemts, 705 par pret atturas pieņemts, 706 pra, pret atturas pieņemts

pret atturas pieņemts 20. Aha, nē, 715 par. 715 par. 715. grozījums Sukalas kungs par pret atturas pieņemts. 26. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 atturas noraidīts. 39 par 41. pārbaudām. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Io capisco che l'hanno votato contro il tuo. È distintissimo. PP sufficiente. Eh. PPP viss kārtībā, beidzam balsot. Noraidīts. 39 par pret atturas noraidīts. 727 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 727 lūdzu. Votazioni. Beidzam balsot. 727 pieņemts.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 7, 4, 1 pār pret apturs pieņemts. 69 un 742 pār pret apturs pieņemts. 70 un 63 pār pret apturs pieņemts. Kompromiss 29 pār pret apturs pieņemts.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 7, 5, 8. Priekšsēdētājs sauc otrādi ciparus. 759 par, pret atturas pieņemts. Kompromis 30 par, pret atturas pieņemts. Kompromis 31 par, pret atturas pieņemts. 778 par, pret atturas pieņemts. Kompromis 32 par, pret atturas pieņemts. Kompromiss 33 par pret apturas pieņemts. Kompromiss 34 par pret apturas pieņemts. Kompromiss 35 par pret apturas pieņemts. 886 par pret apturas pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. 8, 8, 6. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 36 par pret atturs pieņemts. Kompromiss 37 par pret atturs pieņemts. Kompromiss 38 par pret atturas pieņemts. 909 par pret atturas pieņemts. Kompromis 39 par pret atturas pieņemts. Kompromis 40 par pret atturas pieņemts. 928 ar mutisko grozījumu par pret 928 ar mutisko grozījumu par pret atturs noraidīts. Kompromiss 41 par pret apturas pieņemts. Kompromiss 42 par pret apturas pieņemts. Kompromiss 43 par pret atturas pieņemts. Grozījums 989 par pret atturas pieņemts. Grozījums 997 par 997 par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim 997, lūdzu, sākam balsot.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 apturas pieņemts. Grozījums 1001 par pret apturas pieņemts. Kompromiss. Labi, labi, pārbaudam elektroniski 1061 lūdzu. Mutacioni. Beidzam balsot. EPP atkal par daudz viens. Es nezinu, kāpēc tā ir bet jebkurā gadījumā pieņemts. 3-3 pāri, 2-2 pret. Kompromiss 46 par pret apturas pieņemts. Kompromiss 47 par pret apturas pieņemts. Kompromiss 48 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 49 par pret atturas pieņemts. Grozījums 1188 par pret atturas pieņemts. Grozījums 1190 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 50 par pret atturas pieņemts. Grozījums 1212 par pret atturs noraidīts. 1220 par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 1220 lūdzu. Čūza. Beidzam balsot. 33, 22. 1220 par pret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 pret apturas pārbaudīsim. 1, 2, 6, 1, lūdzu, sākam balsot. Hjūza. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 52 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 53 Priekšsēdētāji pārsakās 53 tomēr par pret apturas pieņemts. 1206. grozījums par pret apturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim 1, 2, 6, 6 lūdzu. Un PP di troppo. Akalē e PP par daudz. Ar. Ar. Un PP di troppo. Vēl aizvien EPP par daudz. Jā. Bīne, votacija. Beidzam balsot. Noraidīts. grozījums 1295 par pret atturas Es nevaru redzēt, ja jūs tā balsojat, tāpēc mums visu laiku ir jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot 1, 2, 9, 5, lūdzu. PP di troppo. Atkal EPP par daudz. Vēl par daudz. Vēl par daudz EPP. Lūdzu, kas ir aizvietotāji, nebalsojiet. Mēs nevaram slēgt balsojumu. EPP par daudz. Labi, beidzam balsot. 30 pār 24 pret pieņemts. Viens, divi, septiņi, astoņi par pret apturas pieņemts. 1-3-2-2 par pret atturas pieņemts. 1-3 labi pārbaudam 1-3-2-2, sākam balsot elektroniski lūdzu. Un pēdī pie trapo. Viens EPP atkal pa daudz. Pēdī trapo. Par daudz. Beidzam balsot. 28 pār 27 pret pieņemts. Viens, trīs, trīs, septiņi par pret atturas noraidīt. Čekas un miletračē. Labi, pārbaudam elektroniski, sākam balsot. 1, 3, 3, 7. Jūža. Beidzam balsot. Norādīts. 54. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 55. kompromiss par. Piecdesmit piektais kompromiss. Man jums jādod laiks to atrast par pret atturas pieņemts. Grozījums 1, 4, 8, 5 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 1, 4, 8, 5 sākam balsot. Viens tautas partijas deputāts par daudz, joprojām par daudz. Labi. 27 pār 23 pret pieņemts. Piecdesmit sestais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 57. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 58. pār pret atturas pieņemts. Piecdesmit devītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Viens, seši, astoņi, seši par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. Es domāju, ka ir pieņemts, tomēr jāpārbauda. Beidzam balsot. 27 pār 28 pret norēdīts. Viens, septiņi, četri, nulle. Par. Pret. Atturas. Šķiet, ka ir norēdīts bet pārbaudīsim. Dievs, esatto, la mano prima perché c'è il petrolio. Passata come provato. Ancora. Hjūžā. Beidzam balsot. 28 pār 27 pret pieņemts. Grozījums 1, 7, 4, 2 pār pret atturas. Pārbaudīsim. Pēc trapo. Chiuso. Viens tautas partijas deputāts par daudz, ne divi. Labi. 25 pār, 28 pret, noraidīts. 60. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 61. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 62. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 217. par, pret, atturas, pieņemts. 218. par, pret, atturas, norēdīts. Pārbaudīsim elektroniski 218. Sākam balsot. Eh. Approvā. Questa nuova versione è già approvata, comunque chiuso la nuova versione. Beidzam balsot. 43 pār 11 pret pieņemts. Divsimt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 atvainojiet, 2, 2, 2 ir atsaukts, tāpēc kompromisa grozījums 63 pieņemts. 228. pār pret atturas noraidīts, 64. kompromiss pār pret atturas pieņemts, budžeta 6. pār pret atturas pieņemts, FEM 4. pār pret atturas pieņemts noraidīts, kompromiss 65. par, pret, atturas, pieņemts, afet 1. par, pret, atturas, noraidīts, 241. divās daļās par pirmo, kas par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski, 241. pirmā daļa. Beidzam balsot. Norādīts. Otrā daļa atkrīt. Afet otrais, kas par pret atturas norēdīts. 242. par pret atturas norēdīts. 243. par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 70. par pret atturas pieņemts. NV4 un 295 ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Kulp 13 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski kult 14. Sākam balsot. Votacion. Beidzam balsot. 26 pār 30 pret norēdīts, kult 14 pār pret atturas norēdīts, kult 15 pār pret atturas pieņemts, 71. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 284 pār pret atturas pieņemts, 288 pār pret pret atturas pieņemts. Nē, noraidīts. 8, 17 un 2, 8, 6 kopā par pret atturas pieņemts. 2, 8, 9 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 72. pār pret atturas pieņemts, 73. pār pret atturas pieņemts, kult 19 pār pret atturas noraidīts, Kult 19 par pret atturas noraidīts. Fem 10 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 74 par pret atturas pieņemts. Fem 12 par pret atturas noraidīts. 13. pār. Nē, pārbaudīsim elektroniski 12. Beidzam balsot. Noraidīts. 13. par pret atturas. Es domāju, ka būtu jāpārbauda elektroniski, jo ir grūti saprast. Kjūza. Beidzam balsot. Noraidīts. FEM 14 par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 tika noraidīts, bet vai jūs vēlaties pārbaudīt? Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīsimt sešpadsmitais pār pret atturas noraidīts, 77. kompromiss pār pret atturas pieņemts. kompromisa? No, no, no. Jūs vēlējāties pārbaudīt? Set... Ne. Labi, 78. par pret atturas. Pieņemts. Kompromiss 79 par pret atturas. Pieņemts. Kompromiss 80 par pret atturas. Pieņemts. 345 par pret atturas pieņemts, afet 6 par pret atturas pieņemts, Kult 21. Nē, pārbaudīsim sesto. Beidzam balsot. Norēdīts. Kult 21. Par, pret, atturas, norēdīts. Kompromiss 81 par, pret, atturas pieņemts. 27. apsvērums otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. 27. apsvērums otrā daļa. Beidzam balsot. Noraidīts. 15. par pret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 atturas pieņemts. 84. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 85. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 372 par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 372. Kjūza. Beidzam balsot. Viens tautas partijas deputāts par daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. 20, budžet 19 kopā, kas pār pret atturas pieņemts. Budžet 20 pār pret atturas pieņemts. NV 17 pār un agrī 9 pār pret atturas pieņemts atkal 25 par pret atturas noraidīts, budžeta 21 par pret atturas pieņemts, FEM 17 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Kjūza. Beidzam balsot. Noraidīts. NV18 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 86 par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par grozījumiem, kādi tie ir pieņemti. Tas ir elektronisks balsojums. Sākam balsot. Amendement sur la résolution et après la résolution. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 55 pār, 1 pret. Nē, viens atturas. Pieņemts. Tagad balsosim par normatīvo rezolūciju, kas par pret atturas pieņemts. Budžet 2 par pret atturas pieņemts. Budžet 3 par pret atturas pieņemts. Budžets 4 par pret atturas pieņemts. Un tagad elektroniski balsosim par normatīvās rezolūcijas projektu kopumā. Sākam balsot. Vieni. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 55 pār, eh, viens atturas pieņemts. Apsveicu referentu. Un mēs varētu turpināt. Nākamais darba kārtības punkts ir. Abbiamo pezzi di carta.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 Eller, no? Après Eller. Dopo Eller, par cui adesso continuiamo. Mēs nolēmām tagad nerīkot pārtraukumu. Ba būs pārtraukums pēc Eller ziņojuma balsošanas. Nākamais punkts darba kārtībā ir um, piektais. Sākam ar balsošanu kopumā NV5 un NV6, kas pār, kas pret, atturas norēdīts. Nākamais 185, 195, 196, 458, 46, 0, 978, 161 kopā, kas par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Agri 6 par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. pār pret atturas pieņemts, 2,6 pār pret atturas pieņemts, agri 8 pār pret atturas pieņemts, fams 5 pār pret atturas norēdīts, 15. pār pret atturas pieņemts, 227 pār pret atturas noraidīts, 3. A kompromiss pār pret atturas pieņemts, AM 17 pār pret atturas pieņemts. 230. pār pret atturas noraidīts. 231. pār pret atturas noraidīts. 232 pār pret atturas. Atvainojiet, bet mums nav laika nobalsot, jo ir jānoklausās arī tulkojums, vai mēs varam balsot lēnāk. <laughs> Dobbiamo. Labi. Allora, ripetiamo il voto. Siamo. Varbūt mēs varētu atkārtot balsojumu. Mēs tikām līdz 232. kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss 3b, kas par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts, 234 par pret atturas pieņemts, 16. par pret atturas pieņemts, 235 mutiskais grozījums par pret atturas pieņemts, otrais par pret atturas pieņemts, 236 20. 21. atvainojiet par pret atturas pieņemts. 28. par pret atturas noraidīts. Ne atvainojiet. 2, 3, 8. kas par pret atturas noraidīts. 2, 4, 2. kas par pret atturas noraidīts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 Noraidīts. Varbūt varam pārbaudīt elektroniski 252. Kjužo. Eh, Beidzam balsot. 28 pār 29 pret noraidīts. 246 pār pret atturas pieņemts. 247 253 par pret atturas pieņemts, 254 par pret atturas noraidīts, 255 par pret atturas pieņemts. Tagad kopā 256, 258, 257, 260, 259, 262. Kas par? Pret. Atturās.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 nella mia lista era nel blocco. Sai che loro hanno... Sì, sono loro che ti stanno facendo sbagliare, era nel blocco. Era nel blocco. Scusatemi, avevate ragione voi, torto no. Nu- Atvainojiet, jums bija taisnība. Paldies, ka norādījāt uz kļūdu. 261. bija daļa no bloka, par kuru mēs nobalsojām. Tas nozīmē, ka esam tikuši pie 263, kas pārpret atturas norēdīts. 264 pārpret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. 322 par pret atturas noraidīts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. 326. pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sešsimtais par pret atturas pieņemts. Divpadsmitais kompromiss. Vai jūs vēlaties pārbaudīt 600? Sākam balsot elektroniski. Pepēdi tropo. Viens tautas partijas deputāts par daudz. Votazioni chiuse. Beidzam balsot. 38 pār 17 pret pieņemts. 12. kompromiss pār pret naturas pieņemts. 377. pār pret naturas noraidīts. 13. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 14. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 601 par pret atturas noraidīts, 608 kā papildinājums par pret atturas pieņemts. Elektronisks balsojums pārbaudīsim 608. sākam balsot. Beidzam balsot. 27 pār 29 pret noraidīts. 619 par Seši viens deviņi, kas par, pret, atturas, noraidīts. Elektronisks balsojums pārbaudīsim 619. sākam balsot. Eko, jo, jo. Jā. Ekjūza. Beidzam balsot. 27 pār 29 pret noraidīts. Tas bija 619. 22. kompromiss, kas pār pret atturas pieņemts. 701. par pret atturas pieņemts. 23. kompromiss par pret atturas pieņemts. 788. grozījums par pret atturas pieņemts Nav skaidrs, pārbaudīsim elektroniski 788. Beidzam balsot. Nē, vai visi ir nobalsojuši? Labi, tagad beidzam balsot. 28 pār 25 pret pieņemts. 24. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 25. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 26. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 27. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 156. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. NV 108. par, pret, atturas, noraidīts. Agrī 31 par, pret, atturas, pieņemts. 979 par, pret, atturas, pieņemt, noraidīts, atvainojiet. 980 par, pret, atturas, noraidīts. 981 par, pret, atturas, pieņemts. NV 109 par, pret, atturas, noraidīts. 982 par, pret, atturas, Es domāju, ka ir pieņemts, taču pārbaudīsim elektroniski 982. Beidzam balsot. 29 pār 26 pret pieņemts, 983 pār pret atturas. Es domāju, ka būs jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski par 983. Jūza. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. A kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. NV 113, 116, 121 blokā, kas par, pret, atturas, noraidīts. NV 114, 117, 122, kas par, pret, atturas, noraidīts. 16, 17, neatvainojiet, 16, 17 pār pret atturas noraidīts, 18 pār pret atturas noraidīts, 1 pār pret atturas pieņemts, 2 pār pret atturas pieņemts, 159, ne atvainojiet, 160 pār pret atturas pieņemts. Otrais pār pret atturas noraidīts. Agrī viens pār pret atturas pieņemts. Ne atvainojiet, noraidīts. NV1 pār pret atturas pieņemts. Trešais pār pret atturas pieņemts.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 168 pār pret atturas pieņemts, NV2 pār pret atturas noraidīts, 169 pār pret atturas. Tas atkrīt. Atvainojiet, šis grozījums atkrīt. Mēs pārējām pie pirmā kompromisa pār pret atturas pieņemts, 174 pār pret atturas pieņemts, Viens A kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 177 par, pret, atturas. Šķiet, ka vajadzēs pārbaudīt elektroniski. Mutacione. Beidzam balsot. 32 pār, 23 pret, pieņemts kult 1 pār, pret, atturas, noraidīts, 178 pār, pret, atturas, pieņemts, 179, neatvainot, 181 pār, pret, atturas, pieņemts, 7 pār, pret, atturas, pieņemts, 3 pār, pret, atturas, pieņemts, kult 2 pār, pret, atturas, pieņemts, agrīt 4 pār, pret, pret atturas noraidīts. Kult 3 par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums 1B par pret atturas pieņemts. 183. par pret atturas pieņemts. Atkārtošu 183. grozījums, kas ir par pret atturas noraidīts. Galīgais balsojums par pieņemtiem grozījumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. 55 pār, neviens neaturas, neviens nav pret, pieņemts. Balsojam par normatīvo rezolūciju un starp institūciju sarunām. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Piecdesmit trīs pār, viens atturas. Nē, viens pret atvainojiet. Apsveicam, teksts ir pieņemts. Apsveicam arī Degrasu Karavaljo. Labi, pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir uh, balsojums par Ēlera ziņojumu, un pēc Ēlera ziņojuma būs īsts pārtraukums. To, to, to, qua, qua. Bene. Io non la bevo questa. Ah. No, tu vuoi questa? Questa rossa. Allora, tutti pronti? E con l'articolo 20. Vai visi ir gatavi? Ēlera ziņojums. Simt septiņdesmit septītais par pret atturas noraidīts. Varbūt es eh, neredzēju visus, eh, pagaidīsim. Tātad 177. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 28 pret noraidīts. 14. kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 180. par, pret, atturas pieņemts, 15. par, pret, atturas pieņemts, 15. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 188 un 191 pār pret atturas pieņemts, 16. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 190 pār pret atturas pieņemts, 192 pār pret atturas pieņemts, 193 pār pret atturas noraidīts, 17. kompromiss pār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 pieņemts. 27 par, pret, atturas pieņemts. 228 par, pret, atturas pieņemts. 28 un 230 par, pret, atturas pieņemts. 21. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 22. par, pret, atturas pieņemts atturas pieņemts, 15. budžets par, pret, atturas pieņemts, 244 par, pret, atturas pieņemts. Varbūt pārbaudīsim elektroniski. Sì, miei sono ancora tutti qua. Eh, chiuso. Beidzam balsot. 24 pār 31 pret noraidīts. 2, 4, 5 un 9, 14 kopā par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 2, 4, 5 un 9, 14. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot noraidīts. Un tagad 2, 4, 7 un 9, 15 kopā par Nē, šis atkrīt. Uh, šis uh, atkrīt, jā, 245 ir noraidīts afet 2. Tātad AFET 2 nākamais, par ko balsojam. Vai visi piekrīt? Es domāju, jābalso par AFET 2 tagad. Tātad AFET 2 par pret atturas noraidīts, 2,50, ne, 31 arī par. Sekretariāts saka, ka mums ir jābalso par šo. Tātad 31. par pret atturas e, pieņemts. 250. pār pret atturas pieņemts. 252. pār pret atturas pieņemts. 2, 4, 6 un 2, 5, 3 pār pret atturas noraidīts. 23. kompromiss pār pret atturas pieņemts. AFE 3 par pret atturas pārbaudīsim afet 3 elektroniski. Beidzam balsot. 28 pār 26 pret pieņemts. 269 par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim 269, sākam balsot. Beidzam balsot. 29 pār 24 pret pieņemts, 270 pār pret atturas pieņemts, 271 pār pret pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski, jo nebija īsti skaidrs. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 27 pār 25 pret 272 pār pret atturas pieņemts. 2, 9, 8 pār pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot, beidzam balsot. 27 pār 28 pret noraidīts. 34 pār pret atturas pieņemts, 274 pār pret āturas pieņemts, AFE 4 pār, pret āturas pieņemts, 276 pār, pret āturas pieņemts, 277 pār, pret āturas pieņemts, 278 pār, pret āturas noraidīts. 24. kompromiss. Tātad elektroniski pārbaudīsim 278. Vai visi ir nobalsojuši? Viens EPP par daudz, tagad beidzam balsot. 26 pret 26. Tā tad noraidīts. Tātad 27 bija pār tātad pieņemts, 24. kompromiss pār pret Elerkungs par 278. Es sapratu, ka bija 26 pret 26 un tā tas netika pieņemts. Jā, bet mēs varam atkārtot, jo viena balsošanas mašīna nestrādāja. Tātad par 278 pārbaudīsim vēlreiz, lai ir skaidrs. 278 vēlreiz sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 28 pret 26, tātad pieņemts. Jā, vēl viens nobalsoja pār šoreiz. 24. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 285 pār pret atturas noraidīts, 293 pār pret atturas pieņemts, 295 pār pret atturas noraidīts, 297 par, pret, atturas Nē, tagad nevar runāt. Tātad, kur mēs palikām? Mēs palikām pie 297 pār, pret atturas pieņemts, 299 pār, pret atturas pieņemts, 300 pār, pret atturas pieņemts, 301 pār pret atturas pieņemts, 25. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 302 pār pret atturas noraidīts, 315 pār pret atturas noraidīts, 333 pār pret atturas noraidīts, 26. kompromiss par pret atturas pieņemts. Jūs gribētu pārbaudīt? Elektroniski pārbaudīsim 333 skinera grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot 25 pār 30 pret noraidīts. 26. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 339 pār pret atturas pieņemts, 345 pār pret atturas pieņemts, 20 Tātad elektroniski pārbaudīsim 3, 4, 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār 25 pret pieņemts, 27. kompromiss pār pret āturas pieņemts, 361 pār pret āturas noraidīts, 44. pār pret āturas pieņemts, 28. pār pret āturas pieņemts, 369 pār pret āturas pieņemts, 370 pār pret āturas pieņemts, 29. pār pret āturas pieņemts, 375 pār pret āturas pieņemts, 30. pār pret āturas pieņemts,

35 pār 19 pret pieņemts. Afet 5 pār pret atturas noraidīts. 384 pār pret atturas pieņemts. 385 pār pret atturas pieņemts. 386 pār pret atturas pieņemts. 31 pār pret atturas pieņemts. 390 pār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 Vai visi ir atraduši? Četrsimt divpadsmitais par, pret, atturas noraidīts, 417 par, pret, atturas pieņemts. 471 pār pret atturas noraidīts, 472 pār pret atturas noraidīts, 474 par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 474 elektroniski. Beidzam balsot. 21 pār 34 pret noraidīts, 33 pār pret atturas pieņemts 478 pār pret atturas noraidīts 484 kopā ar afet 7 pār pret atturas noraidīts 34. un 35. kompromiss par pret atturas pieņemts 493 pār pret pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Patriciello, stai votato Qual contro un tuo voto. No, contro il suo emendamento. <laughs> Vabbè. <laughs>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 493 ir noraidīts, 62 pār pret atturas pieņemts, 36 pār pret atturas pieņemts, 524 un 525 un 526 pār pret atturas pieņemts, nu, noraidīts. Pārbaudīsim. 525, 525, 526, sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 16 pār 38 pret noraidīts. 527 pār pret āturas pieņemts. 528 pār pret āturas pieņemts, 37 pār pret āturas pieņemts, 66 pār pret āturas pieņemts, 547, 548 un 549 pār pret āturas noraidīts, 38 pār pret atturas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 atturas noraidīts, 6, 13 pār pret atturas noraidīts, 9, 26 pār pret atturas noraidīts, 41 pār pret atturas noraidīts, 42 pār pret atturas noraidīts, 43. Nē, 42. bija pieņemts.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 44 pār pret atturas pieņemts, 92 pār pret atturas pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Pepe di troppo. Votazione chiusa, Pepe di troppo. Beidzam balsot, tomēr viens EPP bija par daudz. EPP. Beidzam balsot. 40 pār 14 pret pieņemts. Tad, tad, tad 6, 45. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 7 no 5 pār pret atturas noraidīts. 94 pār pret āturas pieņēns. 706 un 707 pār pret atturas pieņemts, 708 pār pret atturas pieņemts, 46. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 943 pār pret atturas noraidīts 47 par, pret atturas pieņemts 756 par, pret atturas pieņemts 48 par, pret atturas pieņemts 747 par, pret atturas noraidīts 749 par, pret atturas noraidīts 49 par, pret atturas pieņemts, 50. kompromiss par, pret atturas pieņemts, 51. par, pret atturas pieņemts, 52. par, pret atturas pieņemts, 763 par, pret atturas pieņemts, 764 par, pret atturas Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 31 pār 22 pret pieņemts, 53. kompromiss pār pret āturas pieņemts. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim 53. kompromisu. Sākam balsot par 53. kompromisu. Sākam balsot 1 EPP par daudz. Beidzam balsot 33 pār 22 pret pieņemts. Tagad kopā par 742 un 944 par pret atturas noraidīts. 7, 4, 3 pār pret atturas noraidīts. 7, 6, 6 pār pret. Elektroniski pārbaudīsim, sākam balsot. Vien, divi EPP par daudz. Beidzam balsot. 33 pār 21 pret pieņemts. Pirmais kompromiss pār pret atturas pieņemts. 113 pār pret atturas pieņemts. Otrais budžeta pār pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss pār pret atturas pieņemts, budžets 3 par pret atturas pieņemts, 116 par pret atturas pieņemts, budžets 4 par pret atturas pieņemts, otrais par pret atturas pieņemts, otrais kompromiss par pret atturas pieņemts, trešais kompromiss par pret atturas pieņemts, 124. pār pret atturas pieņemts, 4. pār pret atturas pieņemts, 128 pār pret atturas pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 29 pār 24 pret, pieņemts 5. un 6. kompromiss pār pret, atturas pieņemts 7. pār pret, atturas pieņemts 8. pār pret, atturas pieņemts 140. pār pret, atturas pieņemts 141 pār pret, atturas pieņemts 142 pār pret, atturas pieņemts 9. pār pret pret atturas pieņemts, 143 par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot, 143. Beidzam balsot, 1 EPP par daudz. Beidzam balsot, noraidīts. 15 pār 40 pret 10. kompromiss pār pret atturās pieņemts, 1,50 pār pret atturas pieņemts, 1,51 pār pret atturas noraidīts, 9. pār pret atturas pieņemts, 9. budžeta pār pret atturas pieņemts, 11. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 155 pār pret āturas pieņemts, budžets 10 pār pret āturas pieņemts, 12 pār pret āturas pieņemts, 156 pār pret āturas pieņemts, budžets 11 pār pret āturas pieņemts, 12 pār pret āturas pieņemts, 159 pār pret pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 pret 38 noraidīts. 158 un 92 par pret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 172 pār pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim, sākam balsot 172. Beidzam balsot. 27 pār 28 pret noraidīts, 173 pār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 DV8 pār pret atturas pieņemts, 176 pār pret atturas noraidīts. Beidzot, balsosim elektroniski par likumdošanas rezolūciju. Sākam balsot, beidzam balsot. 51 pār 3 atturas, tātad apsveicu Ēlera kungu. Tātad tas bija par grozījumiem, tagad par dokumentu kopumā sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot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 Bīne. Labi, atsāksim mūsu darbu. Atsāksim balsošanu. Tā tad. Atkal Odīkungs vēlas izteikties, lūdzu. Prieksēdētājs kundze par eh, manu piezīmi par daudzvalodību. Tas nebija par tulkošanu, es runāju par rakstisku tulkojumu tiem dokumentiem, bet jūs runājāt par mutiskās tulkojumu pieejamību šeit. Es to ne, nebiju domājis. Labi, tad mēs to ierakstīsim protokolā. Tātad jūs runājat par tulkošanu, rakstisko un nevis mutisko. Passiamo allora al Filip. Tā tad mēs balsosim par Lamberta kunga ziņojumu. Vai jūs vēlaties izteikties? Tikai piebilde arī lūdzu protokolā. Es vēlētos apsveikt trīs referentus. Ir vairāk kompromita grozījumu, kur ECR vārds ir pielikts klāt kompromisiem, bet ECR grupa neatbalsta šo kompromisu. Es tikai vēlējos, lai arī tas tiktu ierakstīts protokolā. Jā, paldies, turpina prieksēdētājs kundze. Mēs to ierakstīsim protokolā. Un, uh, pārbaudīsim, kur tad ir un kur tad nav ECR vārds. Ja visi gatavi, tad sākam balsot. Tā tad. 16. kompromiss par pret apturas pieņemts. 18. grozījums par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas pieņemts. Kult 7 par pret atturas pieņemts. 20. grozījums par pret 8. A, 107 ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 117. pār pret atturas pieņemts. 111. pār pret atturas pieņemts. Kompromiss 18 pār pret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 kult desmit. Sākam balsot elektroniski, lūdzu. Divdesmit trīs un desmit. Balsojam, balsojam. Balsojam, balsojam, balsojam. 23, 10. Beidzam balsot. 22 pār, 25 pret, noraidīts. Kompromiss. 19. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 27 par pret atturas noraidīts. 100 19 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski grozējums 119 lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 25 pret noraidīts. Kompromiss 20 par pret atturas pieņemts. Grozījums 31 par pret atturas. Izskatās, ka ir noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu par 31. sākam balsot. Beidzam balsot. 21 par 25 pret noraidīts. Kompromiss 21 par pret apturas pieņēmts. Grozījums 46, ne 56, 57, 58, visi kopā par pret apturas pieņēmts. Grozījums 46 otrā daļa par pret apturas pieņēmts noraidīts. Grozījums 157 par pret atturas noraidīts. Kompromiss 22 par pret atturas pieņēmts. Kompromiss 23 par pret atturas pieņēmts. Grozījums kopā 52, 153 ar mutisko grozījumu par pret noraidīts. Kult 15 par pret apturas pieņemts. 155. grozījums par pret apturas noraidīts. 156 par pret atturas noraidīts. 54 par pret atturas pieņemts. 55 par pret pret atturas noraidīts. Kompromiss 24 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 25 par pret atturas pieņemts. Grozījums 62 par pret atturas noraidīts. Grozījums 63 par pret atturas pieņemts. Grozījums 161 par pret atturas noraidīts. Grozījums 64 par pret atturas pieņemts. 18 par pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudām budžets 18, sākam balsot. Beidzam balsot. 25 pār 24 pret pieņemts. Labi, grozījums 65 par pret atturas pieņemts. Grozījums 163, 4 par pret atturas. Lūdzu. 164 par pret atturas noraidīts. 165 par pret atturas noraidīts.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 Kompromiss trē par, tā, pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Kompromiss 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 pār 24 pret. Noraidīts. Ā, pieņemts, pieņemts, atvainojos. Kompromiss 4 par pret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 pret atturas pieņemts. Kompromiss 10 par pret 8, 8 6 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 86 sākam balsot lūdzu. Beidzam balsot. 22 pār 23 pret noraidīts. Grozījums 87 pār pret atturas pieņemts. Kult 5 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Kult 5 sākam balsot lūdzu. Beidzam balsot. 27 pār 22 pret pieņemts. Grozījums 88 pār pret atturas pieņemts. Kompromis 11 par pret atturas pieņemts. Kompromis 12 par pret atturas pieņemts. Grozījums 91 par pret atturas pieņemts. Budžets 9 par pret atturas pieņemts. Kompromis 13 par pret atturas pieņemts. Grozījums 97 par pret atturas pieņemts. Grozījums, nē, nē, labi, Pārbaudam 97 elektroniski lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 23 pret noraidīts. Jā, ļoti vienāds ir balsojums. Grozījums 98 pār pret atturas pieņemts.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 pret apturas pieņemts, grozījums 105 par pret apturas noraidīts, grozījums 106 par pret apturas noraidīts, 107 par pret apturas noraidīts, 108 par pret apturas noraidīts, jūri 11 par pret apturas pieņemts, 169 par pret pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 169. grozījums sākam balsot lūdzu. Beidzam balsot. 30 pār 21 pret pieņemts. 170 par pret atturas noraidīts. 171 par pret atturas nu, pieņemts. 172 par pret atturas noraidīts. Juri 12 par pret atturas pieņemts. 173 par pret atturas noraidīts. Juri 13. Nē. 174. 174. Aha. Juri 13 tomēr par pret atturas noraidīts. 174 par pret atturas noraidīts. 174. 175 par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 175. sākam balsot lūdzu. Beidzam balsot. 21 pār 30 pret. Noraidīts. 176 par pret. Atturas noraidīts. 178 par pret. Atturas pieņemts. 179 par pret. Atturas noraidīts. Jūri 14 par pret. Atturas Izskatās, ka pieņemts, pieņemts. 180 par pret atturs pieņemts. 181 par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 181. Sākam balsot lūdzu. Beidzam balsot. 25 par 26 pret noraidīts.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 184 pārbaudam elektroniski lūdzu. Simt astoņdesmit četri, beidzam balsot par šo grozījumu, divdesmit četri pār divdesmit seši pret noraidīts. Juri piecpadsmit par pret atturs pieņemts, Juri sešpadsmit par pret atturas pieņemts. 185. grozījums par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudam 185. grozījumu, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 22 pār 29 pret noraidīts. Galīgais balsojums elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. 46 pār 4 atturējušies, neviens nav pret. Apsveicam kolēģi Lambertu ar šo balsojumu. Un tagad par likumdošanas priekšlikumu sākam balsot elektroniski, lūdzu. Beidzam balsot. 44 pār, neviens nav atturējies, neviens nebalsoja pret, apsveicam visus. Un tagad pārējām pie Matijas kundzes ziņojuma. Astotais grozējums par pret apturas pieņemts. Kompromis 1. Kontrāri. Par pret apturas pieņemts. 9. Atvainojiet, 44. par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Papildinājums trešajam kompromisam kas par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Trīspadsmitais par pret atturas noraidīts. Četrpadsmitais par pret atturas. Nepārbaudīsim elektroniski. 14. grozījums sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Diciotto a favore, ventotto contrari. 18 pār 28 pret noraidīts. Messo 5. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Sestais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piecdesmit otrā grozījuma otrā daļa, kas par pret atturas. Šķiet, ka bija noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 23 pār, 26 pret, noraidīts. Jūrī 23 pār, pret, atturas pieņemts, jūrī 5 pār, pret. Atvainojiet. Tātad jūrī 5 atkrīt, 8. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts, 70. pār, pret, atturas pieņemts, 7. Pārbaudīsim 70. elektroniski. Nu, Bene, eh, votazione chiusa. Beidzam balsot. 24 pār 17 pret pieņemts. 71 pār pret atturas noraidīts. 72 pār pret atturas noraidīts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 Nē, nebija skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. Šķiet, ka bija noraidīts. Beidzam balsot. Jā, bija noraidīts. Jūs nepaceļat jūsu rokas pietiekami augstu, tāpēc nav skaidrs. 76. grozījums ar mutisku grozījumu, kas pār pret atturas pieņemts. Kult 7, otrā daļa, kas par, pret, atturas pieņemts. Kult 8 par, pret, atturas pieņemts. 77. par, pret, atturas pieņemts. 78. par, pret, atturas noraidīts. 79. par, pret, atturas pieņemts Pārbaudīsim elektroniski. Čūza. Beidzam balsot. 24 pār, 26 pret noraidīts, Jurija 8 pār, pret, atturas, pieņemts, 17 pār, pret, atturas, pieņemts, 18 pār, pret, atturas, noraidīts,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 88. par, pret, atvainojiet. Vai jūs vēlētos elektronisku pārbaudi? 87. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 37 pār, 10 pret, pieņemts. Šķiet, ka mēs palikām pie 88. kas par pret atturas pieņemts, jūrī 10 par pret atturas pieņemts, 10. kompromiss par pret atturas pieņemts, 11. kompromiss par pret atturas pieņemts, 90. par pret atturas Šķiet, ka bija noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Votazione. Beidzam balsot. 22 pār, 25 pret noraidīts, 12. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts, kult 11 pār, pret, atturas, pieņemts, kult 12 pār, pret, atturas, pieņemts, kult 13 pār, pret, atturas, pieņemts, kult 14 pār, pret, atturas, pieņemts, kult 15 pār pret atturas pieņemts, 13. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 14. kompromiss pār pret atturas pieņemts, 1, 4, 9, pirmā daļa, kas pār pret atturas noraidīts. Vai jūs vēlētos pārbaudīt elektroniski? 1, 149. grozījums pirmā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 26 pret noraidīts. 15. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 16. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 159. pār pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Kjužā. Beidzam balsot. 26 pār, 24 pret, pieņemts. 160 pār, pret, atturas, pieņemts. 162 un kop 35 kopā par, pret, atturas, pieņemts noraidīts. Jūrī 15 par pret atturas noraidīts. Jūrī 16 par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts, 18. kompromiss par pret atturas pieņemts, 40. par pret atturas pieņemts, 27. par pret atturas pieņemts,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 pret atturas pieņemts, 171 par pret atturas pieņemts, kult 42 par pret atturas pieņemts, jūrī 19 par. Labi, pārbaudīsim elektroniski kult 42. Votazione. Beidzam balsot. 22 pār, 28 pret noraidīts. Jūrī 19 pār, pret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 Elektroniski pārbauda 177. Votazione chiusa. Beidzam balsot. 19 pār 31 pret norēdīts. 29. pār pret atturas pieņemts. 30. pār pret atturas norēdīts. 180. par pret atturas noraidīts. Vai jūs vēlētos pārbaudīt 180. elektroniski? Votazione chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. 181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 astoņi. Par, pret, atturas. Es domāju, ka ir pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski 188. Beidzam balsot. 25 pār 24 pret pieņemts. 189 pār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 pret atturas pieņemts, 195. par pret atturas noraidīts, 196. par pret atturas noraidīts. Simta deviņdesmit septītais par pret atturas pieņemts, 198. par pret atturas pieņemts, 199. par, pret, atturas pieņemts, 200. par, pret, atturas pieņemts, 201. par, pret, atturas pieņemts, 44. par, pret, atturas pieņemts, 202. par, pret, atturas pieņemts, 203. par, pret, atturas pieņemts, 204. par, pret, atturas pieņemts, 205. par, pret,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 atturas pieņemts 219. par pret atturas pieņemts 220. par pret atturas pieņemts 221. par pret atturas pieņemts 222. par pret atturas pieņemts 223. par pret atturas pieņemts 224. par pret atturas pieņemts. Neatvainojiet noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Kas lūdz elektronisko pārbaudu par šo balsojumu? Labi. Tātad 224. grozījums - elektroniskā balsošana. Sākam balsot. Beidzam balsot. 10 pār 40 pret noraidīts. 220, neatvainot, 34. grozījums par. Atvainojiet, saka priekšsēdētāji, 225. ir nākamais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 34. par, pret, atturas, pieņemts. Jurī 1 par, pret, atturas, pieņemts. 20. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 7. par, pret, atturas, pieņemts noraidīts. Grozī, balsojam par grozījumiem. Elektroniski sākam balsot. Votazione. Beidzam balsot. 44 pār, 5 atturas. Un tagad balsojam par normatīvo rezolūciju. Sākam balsot.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 Pāriesim pie nākamā. Passiamo adesso al voto Skinner che credo ci debba dire qualche cosa. Balsojums par Skinnera ziņojumu. Skinner kungs, jūs vēlaties kaut ko pateikt? Paldies par balsošanas sarakstiem, kas jums ir. 28. grozījums nav atsaukts, tā ir kļūda mēs balsosim arī par 28. Tātad 20, par 28. arī balsosim. Skinera ziņojums.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 atturas noraidīts, 90. pār pret atturas pieņemts, 91. pār pret atturas noraidīts, 92. pār pret atturas noraidīts, 93. pār pret atturas pieņemts, 94. pār pret atturas pieņemts, 16. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas noraidīts, otrā par pret atturas pieņemts. 95. un 96. par pret atturas pieņemts, 97. par pret atturas pieņemts, 98. un 99. par pret atturas noraidīts, 100. par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. Budžets 15 par pret atturas pieņemts. 102. par pret atturas noraidīts. 19. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas noraidīts, otrā par pret atturas pieņemts. 103. par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas pieņemts. 22. par pret atturas pieņemts. 104. par pret atturas pieņemts. 24. pār pret atturas pieņemts, 105. pār pret atturas noraidīts. 25. pirmā daļa par pret atturas noraidīts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 106. par pret atturas pieņemts. Budžets 16 par pret atturas pieņemts. 109 Nē, ir jābalso blokā, tātad 708, 26 pār pret atturas pieņemts, 109 pār pret atturas noraidīts, 110 pār pret atturas pieņemts. 110 un 27 kopā Tātad 28. nebija atsaukts par pret atturas pieņemts, 111. Jā. Mutiskais grozījums. Tātad 100.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 118 par pret atturas pieņemts. Simt astoņpadsmitais pārbaudīsim. Beidzam balsot. pieņemts 26 pār 18 pret. Budžets 17 pār pret atturas noraidīts, budžets 18 pār pret atturas pieņemts, 120 pār pret atturas pieņemts, 122 pār 122 par, pret, atturas pieņemts, 123 par, pret, atturas pieņemts, 124 par, pret, atturas noraidīts, 32 par, pret, atturas pieņemts, 125 par, pret, atturas noraidīts, 126 par, pret, atturas noraidīts, 33 par, pret atturas pieņemts. 127 par, pret atturas pieņemts. 128 par, pret atturas pieņemts. 34 par, pret atturas pieņemts. 129 par, pret atturas pieņem, noraidīts. 35 pārbaudīsim.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 pieņemts, 40. par pret atturas pieņemts, 41. par pret atturas pieņemts. 1, 3, 2, 1, 3, 3 un 1, 3, 4 kopā. No, noi abbiamo Mrs. Skinner.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 pret atturas noraidīts. 137 pār pret atturas pieņemts, 42 pār pret atturas pieņemts. Allora, 130, check sul 137. 137. pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 11 pār 37 pret noraidīts. 42. Balsojam 138 pār pret atturas noraidīts. Četrdesmit trīs pār pret atturas pieņemts, viens trīs deviņi pār pret atturas noraidīts, viens četrdesmit pār pret atturas noraidīts, viens četri viens pār pret atturas pieņemts, viens četri divi pār pret atturas noraidīts, 44 par pret atturas pieņemts, tagad kopā 1, 4, 3, 1, 4, 4, 1, 4, 5 par pret atturas noraidīts, 45 par pret atturas pieņemts, 1, 4, 6 par pret atturas noraidīts, 1, 4, 7 par pret atturas pieņemts. 46 pār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 52 par pret āturas pieņemts, 156 par pret āturas pieņemts, 157 par pret āturas noraidīts, 158, 159 un 160 par pret āturas noraidīts, 161 par pret āturas pieņemts, 162 par pret atturas pieņēmts, 163 pār pret atturas noraidīts, 53 pār pret atturas pieņēmts, 164 un 165 un 166 pār. Ne. viens seši četri un viens seši pieci kopā par pret atturas noraidīts. 166 par pret atturas pārbaudīsim. viens, seši, seši. Beidzam balsot. 22 pār 24 pret, noraidīts 167 pār pret, atturas noraidīts 54 pār pret, atturas pieņemts 55 pār pret, atturas pieņemts 59 pār pret, atturas noraidīts 60 pār pret, atturas noraidīts 61 pār par pret āturas noraidīts, 62 par pret āturas noraidīts, 63 par pret āturas pieņemts, budžets 5 par pret āturas pieņemts, pirmais kompromiss par pret āturas pieņemts, 68 par pret āturas noraidīts, 64. ne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 Ceturtais. Pārbaudīsim balsojumu par ceturto. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts 39 pār 8 pret 74 pār pret atturas noraidīts 5 pār pret atturas pieņemts sēstais pār pret atturas pieņemts, 75. pār pret atturas pieņemts, 76. pār pret atturas noraidīts, 7. pār pret atturas pieņemts, 77. pār pret atturas pieņemts, 8. budžeta pār pret atturas pieņemts, 78. pār pret atturas pieņemts, 8. pār pret atturas pieņemts, 79. pār pret atturas pieņemts, 9. pār pret atturas pieņemts, 81. 80. pār. Tātad 81. atkrīt, tātad 80. pār pret atturas noraidīts, 82. pār pret atturas pieņemts pieņemts. Desmitais par pret āturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret āturas pieņemts. Divpadsmitais par pret āturas pieņemts. Budžeta desmit par pret āturas pieņemts. Budžeta vienpadsmit par pret āturas pieņemts. 84 par pret āturas pieņemts pārbaudīsim 84. Čūza. Beidzam balsot. 29 pār 18 pret pieņemts. Budžets 12 pār pret atturas pieņemts. Budžets 13 pār pret atturas pieņemts. 85 pār pret atturas noraidīts. 86. ir atsaukts, 13. par pret atturas pieņemts, 57. par pret atturas noraidīts, 58. par pret atturas noraidīts. Elektroniski balsojam par grozījumiem kopā, sākam balsot, beidzam balsot. 38 pār 5 pret. Apsveicu un tātad vispirms par likumdošanas eh, rezolūciju. Es domāju, ka ir kļūda balsošanas sarakstā. Tur ir teikts par rezolūcijām un starp institūciju sarunām, bet mums ir jābalso tikai par likumdošanas rezolūciju. Mēs šeit nesam kopīgās lēmumu pieņemšanas procedūrā. Allora, la proposta del segretariato è quella eventualmente di fare due voti. Sekretariāts iesaka balsot par likumdošanas rezolūciju un atsevišķi par starpinstitūciju eh, sarunām. Grazie. La precisione del suo suggerimento e mettiamo i voti solo Paldies par atgādinājumu. Tātad balsosim tikai par eh, likumdošanas eh, rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit seši pār pieci pret apsveicu referentu. Tātad mēs esam beiguši šo balsošanas maratonu un atsāksim darbu trijos.